Poi possiamo fare nel, nell'ordine. Va bene. Colleghi, buonasera. Iniziamo i lavori della Commissione con. Eh, Godātie kolēģi, vēlu jums labu pēcpusdienu. Sāksim darbus. Mums ir visai piepildīta darba kārtība. Atsākam darbu pēc brīvdienām, pēc atvaļinājuma. Un vissvarīgākie mūsu darba kārtības punkti punkti ir jautājums par dzīvnieku aizsardzību dažādās dalību valstīs, ir jautājums par dzīvnieku tiesību pārkāpumiem, un uh, pilsoņi ir iesnieguši lūgumrakstus par šo tematu, tāpat ir lūgumraksts par vīdes direktīvas piemērošanu, un tāpat mums ir uh, ziņojums par faktu vād, e, mākšanas e, vizīti Dānijā, kas bija jūnijā. Tāpat mums ir komisijas ziņojums par Eiropas Savienības pilsonību un Čičestera atzinums, svarīgs atzinums par to, vai būtu vai nē jāpatur. Uh, Eh, di divas mītnes Eiropas parlamentam. Tāpat mums ir lūguma raksts no vairāku pilsoņu puses par Notre-Dame de Landes eh, lidostas celtniecību. Mums ir arī Francijas iestāžu pārstāvji, eh, vides ģenerāldirektorāta pārstāvji un arī lūgumrakstu iesniedzēji. Tālāk mēs esam paredzējuši arī rītdien no rīta balsojumu. Mums ir balsošana un pirmais punkts būs koordinātoru lēmumu pieņemšanu un tā, lai viss būtu skaidrs, tad balsošanu sāksim 9.15 no rīta. 9.15 no rīta un būs jānoslēdz balsošana līdz pulksten desmitiem. Jāņem vērā arī kolēģu uh, lūgums proti pārlikt uz agrāku punktu faktu vākšanas misiju Madridē, un par to vajadzētu balsot di, eh, pirms diviem pirmajiem balsojumiem. Nu, lūk. Kā redzējāt, tad sēdē piedalīsies arī Francijas iestāžu pārstāvi attiecībā uz Notre-Dame de Londe lidostas celtniecību. Būs arī pārstāvji dažādiem lūgumrakstiem, bet šodien sāksim ar jautājumu par sliktu izturēšanos pret dzīvniekiem. Katrai, katram no šīm lūgumrakstiem ir uh, lūguma rakstiesniedzēji klātesoši un uzklausīsim e, šos pārstāvjus saistībā ar sliktu izturēšanos pret dzīvniekiem. Man nav citu paziņojumu, un ja jums nav komentāru vai piezīmi par darba kārtību, tad varam uzskatīt, ka darba kārtība ir pieņemta. Otrais punkts darba kārtībā aicinu apstiprināt 24. un 25. aprīļa, 27. un 28. māja, 19. jūnija un 8. un 9. jūlija eh, šī gada sēžu protokolus. Šie protokoli tika publicēti, varat ar tiem iepazīties, un ja nav iebildumu no jūsu puses, tad pieņemam šos protokolus. Iebildumu nav, tā tad protokoli pieņemti. Trešais darba kārtības punkts - priekšsēdētājas paziņojumi. Man oficiāli ir jāsveic Anitāras kungs, kurš, uh, no, kurš bija atbildīgs par daudzā, daudziem lūgumrakstiem, un mēs viņam pateicamies par labo sadarbību un vēlam uh, lielisku darba cēlienu viņa nākamajos darba gaitās. Natīlija pat stiro arī viņu sveicu. Jā, es viņu neredzēju, viņa ir zāles beigās. Sveicu viņu šajā sēdē mūsu lūgumrakstu komitejas saimē. Man nav citu paziņojumu. Kolēģi nevēlas izteikties, tad tūlīt arī ķersimies pie galvenajiem mūsu darba kārtības punktiem. Kā jau minēju, tad sākšu ar lūgumrakstiem, kas attiecas uz dzīvniekiem. Mums ir 0595212 lūgumraksts, ko iesniedza Itālijas valsts piedarīgā Kristiāna Muskaradīnī, un viņa ir pievienojusi 349 parakstus – šim lūgumrakstam. Viņa to iesniedza uh, Itālijas antivivisekcionistu apvienības vārdā, un uh, tēma ir nežēlīga izturēšanās pret dzīvniekiem, ieskaitot sodomiju un vivisekciju. Lūdzu, vārdu, vārds jums. E, Paldies, priekšsēdētāji! Jūs zināt, ka mēs eh, prezentēsim eh, dažus lūgumrakstus, kas saistās ar vienu tēmu - nežēlību pret dzīvniekiem. Un viena problēma ir jauna, kas nebija iepriekš, proti eh, jautājums par dzī, dzimumu attiecībām ar dzīvniekiem. Par nelaimi šāda prakse pastāv dažās Eiropas Savienības dalību valstīs, un šajās valstīs bija paredzēti likumi, lai pret to cīnītos Nīderlandē un citur. Eh, tajā pašā laikā Itālijā nepastāv šādi līgumi, eh, likumi, un mums ir arī citu valstu piemērs. Un tas arī ir eh, redzams milzu dokumentu dosie, kur mēs redzam, ka pastāv vietas, kur var nodarboties ar, ir iespējams nodarboties ar zoofiliju, par to maksājot. Ir norādes, ir mm, internetā publicēta informācija, ir eh, reklāma raksti un mēs esam nosūtījuši arī eh, foto mm, pierādījumus ar seksuālas vardarbības pazīmēm pret dzīvniekiem un vivisekciju. Un uh, liela daļa no šīm, šīm uh, lietām ir jau notikušas, un mēs nevaram, piemēram, teikt, ka dzīvnieku sāpes palīdz glābt uh, cilvēku dzīvības. Tā nav. Mēs zinām, ka šādas darbības ir uh, pilnīgi nevajadzīgas. Un uh, Tas tikai dod naudas ienākumus tām iestādēm, kas, kas to pieprot, un, un vai runa būtu par zuņiem vai citiem dzīvniekiem. Eiropas Savienība vairāk kārtīgi ir mm, cīnījusies par to, ir līgums pret, likums pret vivisekciju, kas virz uz priekšu situāciju, tomēr ļoti daudz vēl ir darāmā, un šī iemesla dēļ. Uh, lūgumu rakstu parakstīja daudzi cilvēki, un tas parāda to, ka vēl ir daudz darāmā šajā jomā. Mēs vēlamies tā, lai lūgumu rakstu komiteja izteiktos stingri, paustu savu stingru nostāju un aicinātu, lai Eiropa izstrādātu tiesību aktu, kas aizliegtu dzimumu attiecības ar dzīvniekiem. Paldies, Muskardīnī kundze, saka priekšsādātāju. Nākamais lūgumraksts. Nākamais pārstāvis Lorenzo Kroči. Vai viņš ir, kl... vai viņš piedalās sēdē? Priekšsēdētājs kundze, manuprāt, zālē ir advokāts, kurš pārstāv Kročes kungu vai kurš varētu izteikties viņa vārdā. Viņa, viņš nevarēja ierasties, bet viņa veido, viņš ir izplatījis dokumentu, kas ir pieejams komitejas locekļiem. Tad komisijas pārstāvim Hansena kungam dod vārdu. Madam. Paldies, priekšsarētājs kundze, godātie šīs komitejas deputāti. Mani sauc Vens Hensens, esmu DG Environment pārstāvs Eiropas komisijā. Mēs esam atbildīgi par laboratorijas dzīvnieku direktīvu priekšsarētāji skundze, jūs jau pieminējat, ka trūkst laiks. Uh, Līdz ar to es pavisam īsi norādīšu mūsu novērojumus, sacīšu sekojumā, ka mēs jau rakstiski esam sagatavojuši dokumentu, papildus tām man, mums nekas nav piebilstams. Paldies, priekšsarētāji. Grazie. Eh, a beneficio del... Paldies. Alies, paldies. lai uzlabotu mūsu darba efektivitāti. Jāatzīst, ka mēs bieži esam aicinājuši komisiju neatkārtot to, kas jau ir redzams dokumentos, bet, protams, jūsu klātbūtne šeit bagātina mūsu debates, jo jūsu teiktais palīdzēs papildināt to, ko esam jau dzirdējuši un ko zinām. Komisija nav neatbild uz um, izceltajiem jautājumiem. Komisija nosaka visai ierobežotas uh, pilnvaras informatīvajā dokumentā, un tas neatbilst asociāciju lūgtajam. Līdz ar to es vēlos pie kolēģiem. Vai kāds vēlas izteikties? Mrs. Oken. Øh, ja. Tak, fru formand. Øh, Paldies. Es domāju, ka ir mm, eksperimenti ar mm, dzīvniekiem, un es darbojos darba grupā, kas ir pievērsusies mm, jautājumam par eksperimentiem ar dzīvniekiem, un Un es savā ziņā pārstāvi viņus tā, lai aizstāvētu. Un ja likumdošana ir pietiekami strikta, kas ir paredzēts ES un EASO, un tad es domāju, ka mums mūsu rīcībā ir visai drošs ietvars, un mēs pārliecinam, ja piemēram, mēs pārliecināmies par to, ka eksperimenti ir tiešām nepieciešami, tad tos var teikt, tos var veikt. Bet ir arī gadījumi, kad dzīvnieki tiek turēti uh, būros, kur uh, viņi nevar pakustēties, un uh, ir valstis, kurās šie dzīvniekiem ir labāki apstākļi nekā tie, kuri tiek augsē, audzēti lauksaimniecības nolūkiem. Uh, Es eh, vienmēr atbalstu to, eh, lai mēs cīnītos par labu izturēšanos pret dzīvniekiem, bet ja pašreizējā likumdošana tiek ievērota, tad šo dzīvnieku izmantošana kļūst ļoti dārga. Sarunas sākumā mēs eh, dzirdējām, ka uh, ir ārkārtīgi lielas izmaksas un, un būtu jāatcerās, ka šim jautājumam ir divi aspekti. Un tad, kad mēs runājām par likumdošanu par skaistumkopšanas līdzekļiem, tad mēs zinām, ka, ir, ka mēs varam nopirkt produktus, kuri nav tikusi pārbaudīt uz dzīvniekiem un likumdošanu šajā jomā nav ļoti spēcīga, ja uh, cilvēki iegādājas produktus, kuri nav tikuši pārbaudīti uz dzīvniekiem, un cilvēki, piemēram, uh, Eh, pēc tam paliek slikti, tad var vērsties pret ražotāju. ASV ir pavisam citādi. Tirgo nonāk tikai produkti, kas ir pilnīgi droši, un man ir jāatgādina tāpēc divas eh, puses šim jautājumam. Ir jābūt ļoti stingriem saistībā ar nosacījumiem, eh, kādi tiek piemēroti testu pārbaužu veikšanā uz dzīvniekiem, un nevajadzētu maldīties, jo nevienmēr ir iespējams iztikt bez šiem pārbaudījumiem. Reizēm ir vienkārši vēlme no uzņēmuma puses eh, ietaupīt līdzekļus. Paldies! Nu, šis un altra richiesta di intervento. Neviens vairs nevēlas izteikties par šo jautājumu. Ņemus Kardīni kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlreiz vēlējos izteikties, jo Manuprāt, atkal komisija nav izpratusi, par ko mēs runājam. Tas būtu ļoti nopietni. Vai arī komisija izliekas, ka nav sapratusi, kas ir vēl jo nopietnāk. Jau vairākus gadus visas Eiropas Savienības dalība valstis un, un citu valstu parlamentu locekļi prasa komisijai ieviest ies eh, skaidru nostāju par, par dzīvnieku problēmām, par pārvadāšanu, par dzīvniekiem, kas tiek izmantoti cīņās. Un šajos pēdējos gados, un to jau es esmu vairāk kārtīgi teikusi, komisijai vajadzētu ieņemt skaidru nostāju un aizliegt dzimuma attiecības starp cilvēkiem un dzīvniekiem. Mm, ja komisija atkal atkārtos tikai to pašu. Nu, ir tiesa, ka mums nav pietiekami daudz laika, eh, ko tam veltīt, varbūt var rakstiski kaut ko iesniegt, bet eh, komisija klusē, kā tā to ir darījusi vairākus gadus, un manu līdzpilsoņu vārdā es vēlētos tā, lai komisija mums atbild. Tā, lai komisija nāk klajā ar priekšlikumu par dzimumu attiecību ar dzīvniekiem aizliekšanu, un es vēlos noskaidrot, vai komisija to ir paredzējusi. Paldies, saka priekšsēdētāji, uzdosim šo jautājumu komisijai. Komisija vārds. Thank you very much. Jā, liels paldies par šo iespēju izteikties vēlreiz. Es saprotu, ka ir ļoti daudz darba kārtības jautājumu, un mēs savu viedokli esam ļoti skaidri izteikuši jau rakstveidām. Taču Savā iepriekšējā stāstījumā es mēģināju būt pietiekoši konkrēts un īs, lai pieturētos pie galvenā, taču, cik saprotu, mani pārprata. Es eh, varu atbildēt eh, uz šo jautājumu padziļinātāk, taču, eh, diemžēl, tādā gadījumā pārējiem dalībniekiem vēlāk būs mazāk laika, lai izteiktos. Vairāki jautājumi kas tiek um, izskatīti šajā, šajos lūgumrakstos, uh, mūsuprāt, neatiec uz Eiropas Savienības kompetenci, bet attiec uz pašu dalībvalstu kompetenci. Un tas um, attiecas uz šiem jautājumiem, uh, par kuriem nu pat runājām. Jautājumi, kas ir Eiropas Savienības kompetencija, ir jautājumi, kas uh, attiecas uz izturēšanos pret dzīvniekiem, kas tiek izmantot eksperimentiem. Šajā jomā komisijai ir tiesības nākt klajā ar iniciatīvām par pasākumiem, lai izvairītos no neatbilstoši izturēšanās pret dzīvniekiem, ar kuriem tiek veikti eksperimenti. Direktīva jau šim nolūkam ir izveidota, un tas arī e, parādās mūsu rakstveida atbildē. Zinātniskiem mērķiem izmantot to uh, dzīvnieku um, apstākļi jau atspoguļojas, kā jau minēju, šajā direktīvā, un, ja nemaldos, par to tik runāts jau 80. gadu beigās. Runājot par alternatīvām testu eksperimentu metodēm un stratēģijām, uh, tas tiek eh, veicināts un arī eh, to veicina ekvam, kas ir alternatīvo pētniecības metožu eh, centrs Eiropas līmenī, kas atrodas Itālijā. Un mēs uzskatām, ka tas ir vislabākais veids, kā virzīties uz priekšu, kā izvairīties no šāda veida problēmām, kā izvairīties no dzīvnieku izmantošanas zinātniskiem mērķiem. Manuprāt, būtiski šajā kontekstā runājot par eh, laboratorijas dzīvniekiem, saprast eh, to, ka šeit ir divas eh, problēmas. Ir likumdošana drošības nolūkiem, kam ir jānodrošina tas, lai tie produkti, kas parādās Eiropas Savienības tirgu, ir korekti nodrošināti un lai tie dzīvnieki, ja tādi tiek izmantoti, Eh, lai eh, izturēšanās pret viņiem būtu iespējami labāka. Runājot par eh, medicīnas iekārtām vai farmācijas produktiem, pašlaik nav iespējams izvairīties no dzīvnieku izmantošanas šādu produktu izstrādē, taču, diemžēl, vismaz pašlaik tas nav iespējams, kaut arī mēs to ļoti vēlētos apvārsnes 2020 ietvaros un arī apvienotās pētniecības ietvaros izstrādājot metodiku un um, eksperimentu sistēmas. Uh, ar visu šo kopumu mēs mēģinām virzīties uz to, lai turpmāk nebūtu jāizmanto dzīvnieki eksperimentos. Tātad mēs uh, darām visu, ko varam, taču jomas, kas ir minētas lūgumrakstām, šajos lūgumrakstos neietilpst Eiropas Savienības kompetencija. Tas attiec uz dalībvalstīm uh, saskaņā subsidiaritātes principu, un līdz ar to Eiropas uh, komisijai nav iespēja rīkoties uh, šajā jomā. Mēs neapšaubāmi vēlētos um, Tātad eh, mēs jau esam paskaidrojuši, kādēļ eh, mēs nevaram eh, izteikt kopēju Eiropas Savienības nostāju par šo jautājumu un tajā pašā laikā to, ka mēs darām visu, ko varam, lai izvairītos no dzīvnieku izmantošanas pētniecībā. Paldies, nākamārnētāji. Jā, liels paldies. Es nevēlējos izteikties par šo jautājumu, taču jūs atbildi man spiež runāt. Kolēģi runāja par sadomību taču jūs eh, gar un plaši runājat par eh, dzīvnieku izmantošanu eh, zinātniskiem mērķiem. Tas viss ir būtiski, taču tam nav, tas nav mērķis jau šai sarunai. Tad jautājums rodas par to, ko dod Eiropas komisija, ja tā nevar uh, izmantot uh, līgumu par Eiropas Savienības darbību, lai atbildētu uz šādiem svarīgiem jautājumiem, sevišķi tagad, kad uh, auga eiroskepticisms. Uh, Eh, Sodomija mm, mm, pieņem aizvien lielākus apmērus, eh, taču Eiropas komisija nav spējīga uz to rieģēt un pasaka, ka tas vienkārši uz to neatiecas. Es uzskatu, ka tas ir vienkārši nožēlojami. Paldies! Paldies arī um, Šriflērs kundzei. Kolēģi, es jums um, piedāvāšu rīkoties šādi. Pēc um, visu iesaistīto uh, pušu uzklausīšanas. Mēs varam secināt to, ka komisija vienmēr atbild uh, sakot, ka tā nav kompetences rīkoties uh, šajā jau, jomā. Es um, uzskatu, ka komisijas um, um atbilde mums eh, liek saglabāt šo jautājumu joprojām atvērtu. Un tad eh, redzēsim, kā mēs rīkosimies tālāk runājot par pārējiem lūgumrakstiem. Piedāvāju pievērsties eh, lūgumrakstam um, kas um, ir iesniegts no Luksemburgas eh, puses, eh, tātad numur 1251 šķēsīt 2012. Un uh, otrs lūguma raksts. Divpadsmit septiņdesmit šķēsīt 2012. Labdien! Labdien klātesošie, es izteikšos, atbildēšu poliski. Komisija Europejskā ma oczywiście świadomość, že... Mēs, e, protams, e, varam konstatēt, ka e, vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis ir saskār, saskāršās ar problemātiku, kas attiecas uz uz klaņojošu dzīvnieku situāciju, par spīti uh, tam, ka uh, normas, Eiropas Savienības normas uh, paredz to, ka ir jānodrošina um, dzīvnieku labturība visos līmeņos, īstenojot Eiropas Savienības stratēģijas. Taču, diemžēl, nav tiesiska pamata, nav konkrēta prasību kas attiektos uz visiem jautājumiem, kas attiec uz dzīvnieku labturību. Līdz ar to tieši šajā jautājumā Eiropas Savienības regulējuma nav. Līdz ar to tas joprojām ir ekskluzīvā dalībvalstu kompetencēm. Eiropas komisija ir atbilst, atbalstījusi um, pasaules uh, dzīvnieku uh, Uh, veselības organizācijas uh, iniciatīvas uh, tieši attiecībā uz klaņojošo suņu populāciju. Identificējot to samniekiem piedarošos suņus un kontrolējot šo populāciju, kā arī kontrolējot um, suņu audzēšanu. 2009. gadā tika arī pieņemti principi, un šīs arī tātad ir normas, kas um, attiecas uz atbildīgajām um, iesaistītajām pusēm, kam ir um, jāpiemēro atbilstošā likumdošana. Un uh, tas viss attiecas uz uh, uh, šādu suņu transportēšanu un aprūpi kā arī citiem jautājumiem. Tajā pašā laikā dalībvalstis, katra dalībvalsts kā dalībniece šajā Pasaules dzīvnieku veselības organizācijā, katra dalībvalsts var pati izlemt, kā labāk izmantot starptautiskās vadlīnijas eh, savā teritorijā, ņemot vērā atbilstošos apstākļus. Protams, eh, Eiropas komisija turpina sadarboties un sadarbosies arī turpmāk ar Pasaules dzīvnieku veselības organizāciju par šo jautājumu. Runājot par jaunām stratēģijām un tieši par um, dzīvnieku labturības stratēģiju 2015. 2020. gadam, komisija sagatavos uh, pētījumu par um, suņu un kaķu labturību Un runājot tieši par tādiem suņiem un kaķiem, kas ir komercdarbības uh, uh, ciklā. Un attiecīgi tiks uh, īstenoti pasākumi, lai risinātu konkrētās problēmas. Protams, ka šeit ir arī jautājums par subsidiaritāti un samērību. Tāpat, lai atbildētu uz NVO un sabiedrības um, vēlmēm, oktobra beigās tiks organizēta starptautiska konference par suņu un kaķu labturību Eiropas Savienībā. Un šajā konferencē tiks runāts arī par um, pētījuma rezultātiem, kas. Um, Ko tātad veiks uh, komisija un nākamgad uh, būs uh, tātad zinām jau konkrētāki rezultāti. Tātad tā būs laba viela pārdomām par to, kā rīkoties tālāk. Komisija tāpat arī atbalsta regulāras informatīvas un izglītojošas stratēģijas par um, suņu labturību. Un sadarbojoties arī ar citām organizācijām, piemēram, veidojot uh, mājaslapu, kas ir informatīva platforma, kas ir izveidota, lai um, varētu veicināt un um, popularizēt atbilst, uh, atbildīgu izturēšanos pret eh, dzīvniekiem un lai veicinātu dzīvnieku labturību Eiropā. Lielas paldies! Paldies! Vai kāds vēlētos eh, izteikties par šiem lūgumrakstiem? Šķiet, ka arī šoreiz komisija rieģēja līdzīgi. Es domāju, ka Kusmas kundzes norādītais ir ļoti atbilstošs. Šeit mēs runājam par 13. Eh, panta striktu piemērošanu, kas eh, neļauj doties tālāk par to, kas jau ir paveikts. Tātad, jebkurā gadījumā Eiropas Savienība un Eiro, Eiropas komisija nevar rīkoties eh, tā, kā to eh, paredz šie lūguma raksti, jo tiek eh, pārsniegta Eiropas Savienības kompetence. Tas attiec tikai uz dalībvalstīm pašām. Redzēsim, Tagad pievērsīsimies lūgumrakstam 1254 2012, ko iesniegusi Francijas valsts piederīgā par jaunu dzīvnieku aizsardzības likumu. Lūdzu vārdu Vegam Bakmanē. Paldies, priekšsēdētāji. Šis lūgumraksts ir par uh, Eiropas uh, likumdošanas piemērošanu dzīvnieku aizsardzības jomā. Uh, šī likumdošana uh, sastās ar modernu dzīvnieku tiesību ievērošanu, ir gūts liels progress pie, pieņemot atbilstošas pasākumus par nelaimi. Daži no pasākumiem ir palikuši neefektīvi, tāpēc, ka tie nav saistoši, kā to arī atzina Eiropas deputāti. Šīs lūguma raksts prasa uh, pētniecības komitejas izveidi, tā lai noskaidrotu reālo situāciju dzīvnieku jomā Eiropā visos eh, darbības sektoros. Tāpat eh, mēs prasām tā, lai tiktu veikta izmeklēšana par kaitējumu un eh, traumām, kādus gūsta Eiropas pilsoņi saistībā ar uh, ievainojumiem un cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, un šāda izturēšanās liek dažiem pilsoņiem uh, būt ārpus likuma un atbrīvojot, piemēram, laboratorijas dzīvniekus un tāpat tiek prasīta arī komisijas izveide tā, lai tiktu ievērota Eiropas, re, Eiropas regulējums dalību valstīs par šo tēmu. Tāpat vajadzētu izveidot Eiropas observatoriju par dzīvnieku apstākļiem un aizstāvību, un tāpat vajadzētu arī varbūt kādu uh, neatkarīgu un specifisku mm, organizāciju par šo tēmu, tātad gan Eiropas līmenī, gan dalību valstu līmenī. Un kā jau iepriekšējā lūguma raksta gadījumā, Eiropas komisijas atbilde ir pilnīgi neatbilstoša. Tiek runāts, tad mēs runājam par Eiropas pilsoņu tiesībām, tā lai Eiropas likumdošana tiktu piemērot. Un Eiropas komisija mums runā par 13. pantu, par dzīvnieku labturību, kur ir vairāk Tātad vairāk par suņiem kaķiem. Paldies, ka ļāvāt man izteikties. Grazie lei. Jā, paldies. Kūzmas kundze komisijas vārdā. Eh, la réponse de la... Paldies, priekšsēdētājas eh, kundze. Komisijas atbilde ir eh, ļoti līdzīga iepriekšējai atbildē. Proti, komisijai nav tiesiskā pamata, lai rīkotos, un tas attiecas uz dalībvalstīm. Tā ir dalībvalstu kompetence, kā to paredz eh, LESD 13. pants. Proti, dzīvnieki dzīvnieku labturības eh, prasības eh, ietilpst eh, tikai un vienīgi dalībvalstu kompetencē. Dalībvalstīm tātad ir pienākums īstenot, piemērot šīs normas, un komisijai nav šeit jārīkojas. La kolēga Strifler. Šriflers kundze lūdzu. Es nepiekrītu pilnībā iepriekš ja teiktajam, jo 13. Lisabonas līguma pants liek pilnībā ņemt vērā dzīvnieku labturību, bet tad, kad eh, dzīvniekam tiek nodarītas ciešanas, tad nevar būt runa par labturības ievērošanu, un tāpat līgumā ir runāts par to, ka dzīvnieki ir jūtīgas būtnes, līdz ar to te mums ir gribas trūkums, ja nevar saprast to, kas ir norādīts Lisabonas līgumā. Es vēlētos sveikt Oldenburgas kundzi, kura ir Galgos etika Eiropa priekšsēdētāja un arī pārstāvi. Un es sveicu arī lūgumrakstu iesniedzējus, kuri pievērsās e, dzīvnieku labturīgai un gandrīz bija 20 tūkstoši lūgumrakstu iesniedzēju. Un mēs zinām, ka Spānijā dzīvnieku tiek iz, izmantota, jo viņi tiek eh, uzskatīti par nederīgiem medīšanai. Un es domāju, ka ir īstais brīdis, lai komisija pamostos. Un, ja, un ir dažādi piemēri, es esmu redzējis filmas, es esmu redzējis attēlus, kas ir vienkārši neizturami. Un medniekiem ir eh, medību dzīvnieki, kur, kurus tie plāno izmantot. Tāpat nav jautājums par to, vai medības ir pieņemams vai nē, bet ir eh, šie suņi, kuri nav pietiekami spējīgi eh, darboties medībās, un tad viņi tos soda, un ko nozīmē šāda sodīšana, es to esmu redzējusi. Saucās piano, eh, jeb klavieru tehnika, un tiek piesiet dzīvnieks pie, pie zara, tik īsā laikā, ka nevar pat uh, pielikt ķepiņas pie zemes, un beigās dzīvnieks tiek nožņaukts, nožņaudzās, vai arī tiek dzīvi iemesti um, akā, vai arī norautas kājas, un at, viņi atstāti nomiršanai dabā. Es pat varu jums arī iesniegt šādus attēlus uz, bet, nu, komisijai ir jābeidz vienkārši stāstīt niekus, un es um, saprotu jautājumu par kompetenču sadali, bet ja Eiropas Savienība. Uh, var ieviest vistu būru noteikumus tā, lai, tā, lai eh, šī dzīvnieki varētu tik pārvesti uh, Eh, kvalitatīvāk un kāpēc mēs nevaram rīkoties zoofīlijas gadījumā un tad, kad dzīvnieki tiek mocīti, bieži vien bērnu priekšā, me, mednību gadījumā un es, man nav nekas pret eh, medniekiem, bieži vien Francijā viņi arī izturas labi, bet es esmu ievie, iesniegusi parlamentā prasību tā, lai tiktu pielikts punkts ar sliktu izturēšanos pret kurtiem un eh, šī deklarācija, tā, manis teiktais nav nekas pret eh, medniekiem, bet ir jautājums par sliktu izturēšanos pret kurtiem dažās dalību valstīs. Eiropas pilsoņi arvien rūpīgāk pievēršas dzīvnieku aizsardzības jautājumam, un viņi nesaprot, kāpēc Eiropa var ļaut notikt tādām lietām bez sodīšanas, un es aicinu Eiropas komisijai dot pozitīvu reakciju uz šo lūgumu rakstu un uh, Mm, nepieļaut uh, cietsirdīgu izturēšanos Eiropas teritorijā. 20 tūkstoši pārakstu ir savākti, un šiem cilvēkiem ir tiesības tikt uzklausītiem, un ir jāsniedz viņiem atbildes. Aicinu neslēpties aiz Eiropas mm, Savienības kompetenci izklāstes. Neļaušu, nedrīkst ļaut tā, lai mednieki mums uzspiestu to, ko darīt, un mums jāsniedz Eiropas cienīgs. Uh, Nu, tāls un mums ir jānodrošina atbilstošs piemērojums likumdošanai. Pareizi arī jāinterpretē 13. Lisbonas likuma pants. Paldies! Grazie, non ci sono altre richieste di parola. Ja, neviens cits no komitejas locekļiem nevēlas izteikties. Okens kundze, lūdzu. Man ir viena piezīme par komisijas sacīto saskaņā ar 13. pāntu, uz kur tiek veikta atsauce jau vairāk kārt. Šī ir mūsu kompetence darīt kaut ko šādās situācijās. Šeit ne, <clears throat> ne, nevar to attiecināt uz to konvencijas daļu, e, kur nav ES kompetence. Tā tas nav. 13. pāntā tas viss ir minēts. Es saprotu, ka šī nav vienkārša lieta, bet es nevaru pieņemt to, ka tik vienkārši tiek atmests viss, kas minēts 13. pāntā. Muskardīnī kundze. Jā, es vienkārši vēlējos apstiprināt. 13. pāns ir ļoti skaidrs. Un komisija nevar vienkārši ignorēt faktu par to, ka eh, Līgumā tiek runāts par dzīvnieku labturību un vienīgais arguments, kas ir komisijai, ir tāds, ka attiecībā uz Sodomiju, ka tas uh, viss ir ārpus viņa kompetences. Nu, Mēs runājām par uh, piemēriem par filmām, kur ir runa par zoofīliju. Šīs filmas ir brīvi pieejamas tiešsaistē, un šajā lūgumrakstā mēs runājam par to, kādas traumas ir Eiropas pilsoņiem, kas saskarās ar cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Nu, c'est tout à fait inadapté. Līdz ar to tas ir pilnībā nepiemēroti. Uh, sorry was uh, asking to me. Jā, es atvainojos, saka priekšsarētāji, es vēlējos noskaidrot no Lauva kungs, vai mēs varam prasīt atzinumu, bet par to mums vēl jāpadomā. Es domāju, mēs varam pāriet pie pēdējā lūgumraksta šajā tematā un tad izskatīt, vai drīzāk pieņemt lēmumu par visām uh, visiem lūgumrakstiem šajā sadaļā. Tātad pēdējā šajā sadaļā aktas kungs. Priekšsarētājs, kas man sauc Zahārs Sakta, organizācijas Animals Angels vārdā es vēlos pateikties lūgumrakstu komitējai par šo iespēju izteikties jo mūsu priekšsarētāji un dibinātāji Kristofa Andārs nevarēja ierasties slimības dēļ. Priekšsarētājs kundze, godātie deputāti, tikai pēc astoņu mēnešu veikta parakstu vākšana 2012. gada jūnijā mēs iesniedzām 1,2 miljonu iedzīvotāju parakstu no visām ES dalību valstīm. Līdz ar to radās e, lūgumraksts 971 2012 ar aicinājumu rīkoties lai noteiktu 8 stundu ierobežojumu eh, to dzīvnieku pārvadāšanai, kas tiek tra transportēti uz kautuvēm. No, nu, šobrīd viņi tiek pārvadāti nepieņemamos apstākļos. Animals Angels organizācijas daudzies izmeklēšanas un pētījumi konstatē šādas pārkāpums regulāri pašreizējā ES likumdošana pieļauj eh, dzīvnieks transportēt vairākas dienas pēc kārtas. Šeit neiet runa vienkārši par eh, likumdošanas sliktu īstenošanu, bet pašreizējā likumdošana nav eh, praktiski īstenojama, netiek Ehm, vairāk kā 1 miljons 130 tūkstoši iedzīvotāji ir izteikušies par labu šādām pārmaiņām, parakstot šādu deklarāciju pagājušā gada martā, un vairākums ehm, deputāti arī parakstīja šādu lūgumu. Arī Eiropas veterināru federācija aicināja veikt pārmaiņas. Eiropas Savienības vienotā balss un arī parlamenta aicinājums tiek ignorēts no komisijas puses. Kopš parlamenta rakstiskās deklarācijas pagājušā gadā vairāk kā 50 jautājumu no deputātiem tika iesniegti Eiropas komisijai. Un atbildes, kas uz tām tiek uh, saņemts, parāda vai nu neieinteresētību, apātiju vai izpratnes trūkumu par attiecīgajiem jautājumiem. Mēs vēlamies aicināt šī, šo komiteju īstenot tās pilnvars, kā tā to redz vislabāk, vai no nu aicinot komisiju sniegt papildu informāciju, lai atrisinātu šo jautājumu, vai sagatavot ziņojumu, vai kādu citu darbību, ko komiteja uzskatīs par piemērotu, lai rieģētu uz šo lūgumu rakstu. Noslēgumā es vēlos sacīt, ka Gandija sacīja, ka nācijas varenums un morālais eh, progress ir vērtējams pēc tā, kā šī nācija izturas pret dzīvniekiem. Kaut arī pārmaiņas notiek un tās izraisa parlamenti un valstu iedzīvotāji. Šis izmaiņas neparādās Eiropas Savienības iestādēs. Ļaujiet šos eh, lūgums pēc demokrātijas eh, sadzirdēt. Animals Angels organizācijas vārdā paldies! par iespēju izteikties šeit šodien. Jā, paldies, saka priekšsarētāji. Simonien kungam tālāk vārds. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es nevēlētos um, pārfrāzēt uh, komisijas rakstīto atbildi, taču es gribētu uh, teikt, ka jau tagad pastāv likumdošana Eiropas Savienībā par transporta ilgumu, un tas jau ir tā labu laiku, taču te būtu nelielas izmaiņas jāveic. Komisija 2011. gada novembrī iesniedza ziņojumu tieši par vispārējo dzīvnieku transportēšanas jautājumu un arī par eh, um, sociāli ekonomiskajiem un zinātniskajiem aspektiem. Taču pašlaik eh, komisija neparedz eh, veidot eh, jaunas normas, jaunu likumdošanu, jo mēs uzskatām, ka vēl ir jāīsteno daudzas lietas, kas pastāv jau šajā likumdošanā. Un jaunu likumdošanu radot vien, mēs nepanāksim labāku dzīvnieku situāciju. Kopš 2011. gada komisija jau ir īstenojusi veselu virkni konkrētu rīcību, kas no Leģislatīvā viedokļa ļoti būtiskas. Ir pieņemts likums par to, kā dalībvalstīm ir um, jāveic uh, inspekcijas un pārkāpumi, kas tiek uh, fiksēti. Un tas ir ļoti būtiski, jo tā komisija labāk saprot, ko tieši dalībvalstis dara šīs uh, inspicēšanas ziņā, inspekciju ziņā. Un tāpat arī tiek eh, veicināts tas, lai interesētās puses eh, izstrādātu labu praksi dzīvnieku transporta ziņā. Piemēram, eh, lielopu pārvadāšanas jautājumos. Un komisija šogad arī organizē apjomīgu konferenci tieši par dzīvnieku transportēšanas likumdošanas īstenošanu. Paralēli tam regulāri tiek rīkotas uh, sanāksmes, ko rīko komisija, kurās piedalās eh, vairāku jomu eh, eksperti, kas tātad eh, attiec uz šiem jautājumiem. Un, kad ir nepieciešams, tad tiek uzsāktas arī pārkāpuma, pārkāpuma procedūras, un visā vismā komisija cieši sako šiem jautājumiem. Paldies! Paldies! Vai kāds vēl vēlas runāt? Ja ne, tad vai lūgumraksta iesniedzēji vēlas um, izteikties? Paldies! Es tikai vēlētos uh, piebilst, ka tik tiešām, uh, kaut arī 2011. gadā bija šis ziņojums, ir vēl ļoti daudz uh, darāmā, jo tas ir ļoti mainīgs jautājums. Pagājušo gadu um, 6. jūnijā tika savākts vairāk nekā miljons parakstu šajā jautājumā. Tāpat arī bija rakstisks, rakstisks paziņojums, rakstiska deklarācija. Un tas bija tikai 2011. gadā, un kopš tā laika ir noticis ļoti daudz. Godātais, godātā komisija apgalvo, ka ir uh, šie um, saziņā ar dalībvalstīm par um, ziņošanu inspekcijas jautājumos, taču Bija iesniegti rakstiskie jautājumi no deputātiem, kas eh, apgalvoja to, ka faktiski nav iespējams eh, izpētīt eh, to, kas tad īsti ir bijis ziņots, un uh, līdz šim nav saņemta nekāda adekvāta atbilde uz šo jautājumu. Otrkārt, tika minēts, ka ir vadlīnijas labai praksēji, taču tas balstās uz pieņēmumu, ka pastāvošā likumdošana darbojas. Var censties strādāt pie tā, lai labāk tiktu piemēroti likumi, taču skatoties, eh, eh, kā eh, norisinās darbība realitātēm, likumdošanas nepietiek, lai palīdzētu dzīvniekiem un uzlabotu to situāciju un joprojām vesela virkne dzīvnieku var, tiek, var tikt eh, transportēta dienām ilgi, bez pārtraukuma. Paldies! Neviens cits nevēlas eh, runāt. Šīs ir debatas eh, dalībniekiem. Tāda, diemžēl, ir procedūra. Tātad izskatītajiem, kas attiec uz izskatītajiem lūgumrakstiem un uzdotajiem jautājumiem, esam saņēmuši atbildes no komisijas un proti to, ka komisija nav kompetenta šajos um, jautājumos. Tātad um, te ir runa par uh, lūgumrakstiem, kas ir eh, saņēmuši vairāk nekā miljonu mm, parakstu, kas attiecas uz eh, dzīvnieku transportu un eh, dzīvnieku labturību. Taču neskatoties uz to visu, komisija ir atbildējusi, ka pašlaik piemērojamās tiesību normas par dzīvnieku labturību ir pietiekamas un galvenais nodrošināt to, lai tās tiktu efektīvāk piemērotas kas attiecas uz uh, vardarbību pret uh, dzīvniekiem un sliktu izturēšanos um, uh, zinātnisku um, iemeslu dēļ, vivisekcijas uh, jautājums un citi jautājumi. Uh, komisija uz to visu ir atbildējusi, sakot, ka tai nav kompetences šajā jautājumā. Taču eh, darbība šajā eh, jomā ir salīdzinoši nesena. Un ir pieņemti, eh, pie, pieņems dažās tiesību normas, kas gan uzlabo šo situāciju, taču joprojām problēmas pastāv un joprojām um, cietsirdīga izturēšanās pret dzīvniekiem ir realitāte. Lūgumrakstu iesniedzēji kā arī pilsoņi, kas um, ietilpa šo lūgumrakstu grupās. Um, um, bija jautājumi par uh, tātad cietsirdīgu izturēšanos pret uh, klaņojošiem dzīvniekiem un dzinējas viņiem un citiem jautājumiem. Komisija atbild, ka tātad tas arī nav komisijas kompetencē. Tā um, atsaucas uz 13. LESD um, pantu, kas tātad um, paredz to, ka tieši uh, dalībvalstīm ir jānodarbojas ar šiem jautājumiem. Ir uh, likumdošana, kas um, attiecas uz dzīvnieku transportēšanu un labturību. Un šajā jautājumā kompetences uh, ir visnotaļ skaidrs, un uh, tajā pašā laikā joprojām uh, situācija ir pietiekuši kritiska. Mums ir um, nepieciešams rīkoties um, neatlaidīgāk un atbalstīt tos pilsoņus kā lūgumrakstiesniedzējus, kas vēlas uzlabot šo situāciju. Mums jāmēģina virzīt šīs problēmas uz priekšu un mūsuprāt vajadzētu komisija lūgtu atkārtoti interpretēt 13. pantu un runāt arī par šiem jautājumiem plenārsesijā, jo komisija šobrīd faktiski atbilda uh, uz uh, to līdzīgi, kā tā jau ir atbildējusi iepriekš. Šeit runa ir par uh, rīcības plānu un par Eiropas Savienības mērķiem. Un par dzīvnieku labturību, kā arī pētījumiem. Daudzi Eiropas Savienības pilsoņi aktīvi iestājas par šīm problēmām, un um, mēs vēlamies zināt, kas tieši noticis kopš 2012. gadam. Manuprāt, ir pienācis laiks um, um, uzstāt uz to, lai Eiropas Savienības principi tiktu piemēroti arī šajos jautājumos. Un lai mēs uh, pietiekoši eh, atbilstoši interpretētu šos noteikumus, lai tas nebūtu pārlieku šauri un lai tiešām būtu eh, reāli uzlabojumi panākti šajos eh, jautājumos. Ir nepieciešama atbilde no komisijas, lai varētu aktīvāk rīkoties dzīvnieku labdarības jautājumos. Lielas paldies visiem klātesošajiem. Lielas paldies uh, lūgumrakstu iesniedzējiem. Ņemot vērā to, ka vienam, uh, vienam no lūgumrakstiem bija vairāk kā miljons parakstu un uh, otram vairāk nekā 20 tūkstoši, jūs pilnīgi noteikti esat, varat rēķināties ar šīs komitejas atbalstu. Nākamais lūgumraksts ir um, uh, iesniegts um, no apvienotās karalistes valstspiedarīgā 10.4.2012 par iespējamo Orhusas konvencijas pārkāpumu. Thank you for this. Jā, paldies par šo iespēju nolasīt jums šo paziņojumu. Pašreizēji, kaut kādam apvienotā karalistē nav ļauts piedalīties uh, lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē uh, vidas jomā, programma Zero Waste, nulle atkritumu. Un daudzām uh, vietējām pašvaldībām, kas izstrādā atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūru, izmanto privāto kapitālu, un sabiedrība var piedalīties šīs infrastruktūras lēmumu pieņemšanā, plānošanas procesā. Šo līgumu konfidencialitātes dēļ sabiedrībai nav iespējams saprast argumentus saistībā ar vidi, kā arī izmaksas un ieguvumus. Tiek izmantoti ekspertu un juristu pakalpojumu, pakalpojumu, lai aizstāvētu uzņēmumu viedokli, bet eh, iedzīvotājiem nav šādas iespējas. Apvienotā karaliste ir pieņēmusi uh, lēmumu, ka cita veida vides jautājumiem ir, nepie, ir iespējams sabiedrībā līdzdarboties, bet ne atkrituma apsaimniekošanā. Konfidencitāts vai slepenības noteikšana šādu līgumu um, kontekstā būtu jāmaina. Pēdējā desmitgadē uh, tiesība akti Eiropas Savienībā ir prasījuši uh, ievērojams izmaiņas. Tāpat eh, tiek runāts par atkārtot izmantošanu, kompostēšanu un šī cir cirkulējošās ekonomikas eh, princips tiek ievērots. Lielākai daļai iedzīvotāji ir vēlme palīdzēt atkārtot izmantot resursus, tāpat laikā ietaupot līdzekļus. Anglijā 70% tiek atkārtot pārstrādāti no nu, produktiem, tātad izmantot, izmantojot modernas eh, atkritumu vākšanas metodes, šķirošanu, tiek panākta lētāka resursu pieejamība salīdzinājumam šie grūti grozāmie privātas eh, uzņēmē darbības līgumi. Viens 15 eh, gadu lī, eh, ilgs līgums prasa 49 dažādas 49 miljonu vērtībā prasa daudz modifikācijas. Apvienotā karalisti ir uh, ieguldījis liels līdzekļus atkritumu dedzināšanas iekārtās. Tāpat laikā ir iespējams arī citā veidā apsaimniekot atkritumus, ne tikai dedzināt tos un paplašinot šādu dedzināšanas iekārtu apjomus. Gan ekonomiski iemeslu dēļ, gan arī citu iemeslu dēļ iedzīvotāji ir interesēti piedalīties pašvaldības lēmumos saistībā ar plānošanu saistībā ar atkritumu apsaimniekošanu, bet iedzīvotājiem grūti paust savu viedokli, jo šīs biznesa tiek ievērojami lobēts vietējās pašvaldībās un e, tiek aizstāvēt ideja, ka vienīgā alternatīva atkritumu izgāstuvēm ir šīs dedzināšanas iekārts iedzīvotājiem trūkst pieejas skaidrai informācijai, kas padara ļoti sarežģīti pierādīt savu patiesību. 25 līdz 30 gadu ilgi līgumi par atkritumu dedzināšanas iekārtām, kas katru izmaksā ap miljārdu um, mārciņu. Un šobrīd arī uh, valsts kases garantijas ir tās, kas palīdz īstenot šāds pro projekts. Pašvaldības uzņemas milzīgus komerciālos riskus, ko privātie partneri neuzņemas. Tas ietur arī risku par augstāku um, pārstrādes apjomu izmantošanu un mainīgu likumdošanu, oglekļa nodokli vai uh, kādu produktu aizliekšanu sadedzināt un citi riski. Tas rada problēmas ar šādu ideju apstrīdēšanu iedzīvotājiem nav pietiekama informācija, lai varētu apstrīdēt šādus plānus. Nav arī skaidrs, kā tiek pieņemt lēmumu, kā tiek izsvērti faktori. Šobrīd var gadiem ilgi notikt piekļuvas nodrošināšana līgumiem par atkritumu apsaimniekošanu pat trūcīgākajiem iedzīvotājiem nav pieejama juridiskā palīdzība, lai spētu piedalīties e, šādu plānu apspriešanā. Kad tiek noraidīts kāds e, pieteikums atkrituma apsaimniekošanas infrastruktūrai, pieteicējiem ir automātiski iespēja e, apelēt vai pārsūdzēt šo lēmumu, bet sabiedrībai tāda nav. Šeit ir nepieciešams nodrošināt vienu un eh, vienlīdzīgas pārstāvības princips. Un šāda pieeja ir eh, saskaroties ar šādu juridisko eh, padomdevēju darbu, kur augstu kvalificēti juristi ir vienā pusē, bet otrā pusē iedzīvotājiem nav nekādas juridiskās palīdzības iespējas. Ir nepieciešams eh, nodrošināt to, ka sabiedrība līdzdarbojas un tā ir iespējams piedalīties šādu lēmu pieņemšanā. Tāpat nepieciešams arī pārskatīt eh, termiņus, eh, lai ļautu sabiedrībai piedalīties. Es ierosinātu, lai, lai apvienotā karaliste nu, izpildītu piekļuvas eh, taisnīgumam prasības. Šie jautājumi, kas tiek izskatīti šeit, ir jāizmeklē un nepieciešams grozīt spēkā esošos noteikumus, sistēmas un procedūras. Turklāt daudz milzīgie eh, atkrituma dedzināšanas līgumi, tuvojas savam noslēgumam. Es tiešām aicinu prasīt moratoriju šiem projektiem, kamēr notiek izmeklēšana. Paldies! Muchísimas gracias. Eh, vamos a dar ahora paso al. Jā, paldies. Saka priekšsēdētājs, dosim vārdu komisijai. Thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Attiecībā uz lūgumu rakstu iesniedzēji iesniegto informāciju ir grūti saprast, par kuriem tieši atkritumu dedzināšanas iekārtām eh, tiek runāts. Joprojām nav skaidrs, kādā lē, lēmumu pieņemšanas procesā šis projekts atrodas, par kur tiek runāts? Vai vai e, tur ir iespējams ko grozīt? Apvienotās karalistes situācija attiecībā uz e, ak, e, tiesību aktu īstenošanu uz e, prevencijas un kontrolas direktīvas īstenošanu. Šobrīd eh, jautājums atrodas vēl zemes izmantošanas plānošanas stadijā, līdz ar to komisijai būtu nepieciešama papildu informācija par šo projektu un tā progresu, lai komisija spētu izvērtēt faktisko situāciju šobrīd no sniegtās informācijas mēs nesaskatām Eiropas Savienības uh, normu pārkāpumu attiecībā uz sabiedrības līdzdalību. Aprūtē karalistē, ja netiek sniegta informācija, informāciju var pieprasīt informācijas komisāram šu, no pieteicēja informācijas nav skaidrs, vai pārsūdzība ir iesniegta un vai informācija ir pieprasīta. Ja nē, tad uh, informāciju var pieprasīt arī informācijas uh, tribunālam. Turklāt labs ieteikums varētu būt ģenerāla advokāta uh, sniegtais atzinums lietā C279-2012, kur nosaka, ka sabiedriskos pakalpojums sniedzošā iestādēm, kur tās eh, aprobežojas ar pakalpojumu sniegšanu, viņam ir jāatklāj, iest, eh, jāatklāj informācija tāpat kā publiskām iestādēm kamēr privātām iestādēm šāda informācija nav jāsēd. Kas attiecas uz piekļuvi taisnīgumam vidas jautājumus, komisija jau ir informēta par eh, attiecību. Komisija jau informēta par eh, tiesu prāvu, kur eh, C530 2012 un var paziņot, ka ģenerāla advokāts atzīst e, problēmas piekļuvē taisnīgumā apvienotāju karalistē. Un pēc tiesu prāvas, ko komisija uzsākus par apvienotā karalisti, ir notikuši vairāki uzlabojumi. Ja tiesa, kopiena tiesa pieņem šādu lēmumu, tad komisija prasīs e, apvienotā karalistē samazināt izdevums e, par piekļuvu taisnīgumam Vados. Paldies. Muchísimas gracias. Vamos a dar la palabra. Man pedido tres personas de momento. Paldies. Trīs cilvēki ir prasījuši iespēju izteikties. Aukens kundze, Kašmen kungs un Sota Vidies. Aukens kundze, lūdzu. <coughs> Paldies. Šeit ir divi jautājumi. Visu pirms jautājums, kas saistāts ar pātrinātājiem, kas nav skatīts ne apvienotajā karalistē, ne citur saskaņā ar Eiropas likumdošanu, jo tam vajadzētu būt pēdējam risinājumam. Manā valstī ir ārkārtīgi liels skaits mm, pīromānu Nu, viņi dedzina nu, visu, ko vien var dedzināt, un nu, tas nav labākais veids, kā risināt atkritumu jautājumu, un tas nav saskanīgi ar Eiropas Savienības likumdošanu. Vēl ir arī cits jautājums, kas saistās ar Orhusas konvenciju. Šī konvencija dod visai plašas iespējas pilsoņiem, ies, tiesības uz informāciju un tiesības vērsties tiesā dalību valstīs. Tātad te tiek teikts, ka šī, mums tiek teikts, ka šī iespēja pastāv un komisija ir taisnība, jo tā tiešām ir. Bet šobrīd nav pieejamības taisnīgumam, kas efektīvi pastāvētu Eiropas likumdošanā. Es domāju, ka mums patiešām vajadzētu pievērsties šim jautājumam. Uh, gan praktiskām atkritumu risināšanas jautājums, gan arī Orhusas konvencijas jautājumam, tā lai uh, pilsoņi varētu pilnībā piedalīties un iesaistīties šajā jomā. Ir visai skumji redzēt, ka ir tādas grūtības pārliecināt dalību valstis izturēties nopietni pret šo jautājumu. Tad sajūta, ka mērķis būtu ierobežot pilsoņu tiesības. Bet tā, paldies, tāpēc jāsaka lūguma raksts iesniedzējiem. Un žēl, ka nevaram skatīt šo jautājumu padziļinātāk un nopietnāk. Un Orhūsas konvencijas jautājums, nu, es zinu, ka komisija varbūt nevar risināt visus līmeņus, bet tam jāpievēršas. Well. Paldies, ambasirkes kungs. Paldies. Es esmu no Basku zemes un tur iz, atkrituma pārstrāde arī ir aktuāls jautājums un šis jautājums ir kļuvis politisks un sociāls ar lielu nozīmību un uh, ir pat uh, izteikumi apvainojumi pret valsts iestādēm, kas izskan parlamentā. Un visā šajā procesā uh, Es eh, runāju par mm, to, ka mums eh, vienmēr ir jautājumi par atkritumiem, kas, eh, par ko tiek diskutēts mūsu institūcijās, un ir skaidrs, ka informācijas piedāvāšana atvērtība cilvēkiem un iespēja sniegt piedalīšanos lēmumu pieņemšanā ir uh, arvien svarīgāk lēmumi jāpieņem pēc iespējas caurspīdīgāk ar lielāku iesaisti no pilsoniskās sabiedrības mm, puses un um, šādi projekti ir ātri jāapstiprina. Mm, bieži vien tiek ātri apstiprināti un netiek iespēja iesaistīt uh, cilvēkus, un te ir problēmas no leģitimitātes viedokļa, un es pateicos lūgumu rakstiesniedzējiem par šī sistēma rosināšanu. Es domāju, ka komisijai vajadzētu mm, iemācīties kaut ko no šodienas, jo var redzēt, ka dalību valstis katru reizi, kad runa ir par vides pārvaldību un jo īpaši atkritumu pārstrādi, tas saistās ar uh, pilsētas jautājumiem, un komisijai jāpārliecinās par to, lai dalību valstis būtu prasīgākas procedūras caurspīdīguma jomā, iesaistot uh, pilsoņus, vietējos darboņus un citus. Tā tiešām ir problēma apvienotā karalistē. Kā šman kungs tagad? Um, will... Paldies, um, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlos teikt, ka situācija attiecas uz reģionu, no kura nāku es um, apvienotajā karalistē. Bet esmu arī parlamenta referents par uh, um, publisko pieeju dokumentiem um, par regulu, kas attiec uz šiem jautājumiem un tās pārskatīšanu. Un līdz ar to man ir tieši sasaiste ar uh, šo jautājumu un šo lūgumu rakstu. Es uh, lūgtu lūgumu rakstu komitejai ņemt vērā to, ka šeit ir vairāki principi, kas ir jāņem vērā. Pirmkārt, um, lietu izskata Eiropas Savienības tiesā, līdz ar to nekas nebūtu jādara, lai neapdraudētu pašreizējo tiesvedību. Otrs jautājums, protams, attiecas uz to, ka pašlaik, ja vien jūs nesat ārkārtīgi turīgs vai jums nav pieejas um, slepenai informācijai, uh, jūsu iespēja eh, piedalīties demokrātiskos procesos, eh, eh, lai ietekmētu lēmumus lokāli, reģionāli vai valsts līmenī, vienkārši nav jums pa spēkam, jo, ja jūs vēlaties, teiksim, apstrīdēt atkritumu dedzināšanas rūpnīcas plānu, tad jums nav nekādā veidā iespējas to darīt jo tur ir iesaistītas eh, puses, kas ir daudz ietekmīgākas par jums. Informāciju ievākt un apstrādāt eh, aizņem vairākus gadus, un tā tiek aizsargāta, lai aizsargātu tā saucamās eh, komerci intereses, taču kā ir ar demokrātiskajām interesēm, ja cilvēki vēlas zināt, kāda lēmuma tiek pieņemta un vēlas tos ietekmēt. Es domāju, ka te ir vairāki ļoti būtiski iemesli, lai mēs turpinātu runāt par šo jautājumu, taču man, nuprāt, primārais jautājums ir par to, ka cilvēkiem tiek liekta pieeja informācijai, kas eh, citos apstākļos būtu sniegusi tiem tiesisko pamatu, lai apstrīdētu šos lēmumus, eh, ko pieņēmušas pašvaldības un kas attiecas uz eh, vidi un kas tiešā veidā ietekmē Uh, kopienas uh, un uh, pašvaldības dzīvi. Es saprotu, ka mēs ies atbildi, taču uzskatu, ka sakot, ka komisija nevar lūgumrakst iesniedzēju iesniegties dokumentos saskatīt jebkādu pārkāpumu no apvienotās karalistes puses attiecībā uz uh, Eh, tās eh, rīcības brīvību, kas ir eh, norādīta mm, tiesību aktos. Nu, es vēlos teikt, ka šī rīcības brīvība pilnīgi noteikti ir par labu tiem cilvēkiem, kas būvē šīs atkrituma dedzināšanas iestādes, taču tai būtu jābūt par labu pilsoņiem. Lielas paldies, Fušina kungs, arī vēlas izteikties. Paldies, priekšādātāji. Paldies, es vēlētos uh, um, izteikt savu gandarījumu par šo lūgumrakstu, par to, kas, par jautājumu, kas ir tik ļoti pašsaprotams. Nākamajā um, plenārsesijā Strasbūrā mēs pieņemsim fundamentālu tiesību aktu, kas uh, tātad būs uh, ietekmes uz vidi uh, izvērtējuma direktīva. Taču skatoties uz to, kā risinās procesi šeit parlamentā un par eh, to, ka mēs cīnāmies par eh, caurskatāmību, lai nodrošinātu eh, skaidrus pierādījumus un tos iesniegtu iedzīvotājiem, lai būtu konkrēti pierādījumi par alternatīviem tehniskiem risinājumiem, par to, kā parlaments nolēmis aprakstīt un izstrādāt uh, tās, tā uzņēmuma, kas veic ietekmes e, uz vidi novērtējumu neatkarību un citi jautājumi. Visi šie jautājumi parāda to, ka lūgumrakstu komiteja bija ārkārtīgi viedi rīkojusies, kad uh, iesniedza tik ļoti daudz grozījumus šim ziņojumam, un esmu pārliecināts, ka pēc pieņemšanas nākamajā plenārsesijā Strasbūrā mūsu dalībvalstis un uh, valstu iestādes beidzot būs spiestas pienācīgi un ņemot vērā iedzīvotāju intereses rīkoties un ne tikai ņemot vērā iesaistītos uzņēmumus. Visi šie aspekti būtu jāņem vērā, un es ļoti ceru, ka komisija visbeidzot um, um, tiks galā ar savu kautrīgumu un um, varēs uh, aktīvi rīkoties attiecībā uz visiem šiem būtiskiem jautājumiem, par uh, kuriem mēs šeit runājam, un uh, kas nozīmē to, ka mēs aizsargājam kopienas iedzīvotājs un vidi. Paldies! Natras wants to speak. Please. Thank you very much. Uh, first of all. Jā, paldies. Es vēlētos atbalstīt šoreiz Kešmanu kungu viņa izteikumos. Es e, esmu iesaistīts Vušesteirs e, e, projektā. Šeit nav runa tikai par finanšu pusi, par kuru mēs nesaņemam atbildes. Izskatās, ka viss ir slepens, gan līgums pats, gan viss pārējais, bet ir arī citi aspekti, kas arī tiek ignorēti. Uh, šie atkrituma dedzinātāji ir uzbūvēti uz atkrituma poligona. Man jautājums, kā var uzbūvēt uz metāna uzglabātuvas uh, virspusē šo dedzināšanas iekārtu. Man neviens tā arī neatbildēja. Tāpat ir runa arī par aizsargājamu E, dzīvnieku esamību šajā teritorijā. Tā vietā, lai man atbildētu, viņi sūtīja cilvēkus, lai e, tiktu šie tritoni e, izķerti un darīt to nelegāli, jo, lai pārvietot šos tritonus, ir nepieciešams īpašs licences, bet viņi to darīja slepeni. Līdz ar to uh, Hartleberijā esošās iekārtas līgums un viss tiek darīts saistībā ar slepenības ievērošanu un beidzot būtu e, jānodrošina tas, ka cilvēkiem ir zināms, ar ko šeit īsti nodarbojas. Paldies. Nobody else? Neviens nevēlas vairs izteikties, prasu priekšsēdētāji. Varam atgriezties pie pieteicējas. Grīnskons, lūdzu, jūs varat atbildēt. Diemžēl runā bez mikrofona. Jā, paldies. Es eh, tiešām ar prieku klausījos šo diskusiju un tika pieminēts arī atbildēja informācijas komisārs. Nedomāju, ka viņi var pārvarēt komerc noslēpumu. Šis konkrētais gadījums, par ko mēs runājam Kārlberijā, tika sacīts, ka lēmums tiks pieņemts 4. oktobrī. Un, kaut arī tas projekts turpinās 5 gadus. Nekāda informācija nav pausta, nav iespējams neko salīdzināt, nav pat iespējams apspriest nekādas alternatīvas. Tā, tāpēc es vēlos pateikties, paldies par eh, diskusiju tiešām. Tas bija ļoti noderīgi. Paldies, saka priekšsarētāji. Lūgum rakstu pieteicējai. Paldies kolēģiem par diskusiju. Tātad tas, ko es pati dzirdēju, un plus eh, vēl, kas man tika ziņots par notikušo, kamēr bija prom, atstāsim šo lietu atvērtu, gaidot tiesas spriedumu lai tiesa sniegtu interpretāciju. Līdz ar to lieta paliek šobrīd atvērta. Gaidot papildu informāciju no komisijas par to, kā noslēgsies attiecīgā tiesas prāva Kešmenkums. Paldies! Es vēlējos Eh, tikai pateikt to, ka mums vajadzētu, protams, atstāt atklāt šo lietu ne tikai tāpēc, ka tiesas prāva vēl nav noslēgusies, bet arī tādēļ, ka šobrīd regula par eh, publisko pieeju dokumentiem neatbilst Orhusas konvencijai, bet tādai atbilstībai būtu jābūt. Un tāpēc ir arī nepieciešams uh, saglabāt šo lietu atvērtu vēl ilgāk nekā pati tiesas prāva noslēgsies. Paldies, saka priekšsēdētājs, piekrītu. Varam noslēgt diskusijas šobrīd par šo lietu un paldies Krīns kundzei vēlreiz par viņas līdzdalību. Nākamais darbkārtības punkts. Ziņojas par faktu vākšanas vizīti Dānijā. Došu vārdu Vertmans kundzei. Paldies, dārgie kolēģi. Jūs esat iepazinušies ar šo ziņojumu. Sākšu ar komentāru, ka uz šo sanāksmu tika uzaicināt arī ministrs un policijas priekšnieks, un tikai jaunais sociālo lietu ministrs bija vienīgais, kurš atbildēja, kura atbildēja, ka diemžēl nevarēs ierasties uz mūsu šodienas sanāksmi. Par to viņai vismaz paldies Vēlēšos, vēlētos sākt ar tehnisku skaidrojumu vairākām svarīgām lietām saistībā ar to, kas noticis pēdējās nedēļās. Tad kā ir, kāda ir mūsu loma, kā lūgumraksts komiteja veikt pētniecību un izpētīt attiecīgus gadījumus par cilvēku vai pilsoņu tiesību pārkāpumiem saskaņā ar uh, Uh, līguma ievērošanu un likuma ievērošanu dažādos līmeņos. Līdz ar to Eiropas iedzīvotāji var iesniegt lūgumrakstu Eiropas parlamentā, tad, kad mēs to saņemam, to izskata komitejā un lem, vai tā ir pieņemama izskatīšanai vai nē. Kas ir faktu vākšanas vizīte? Fakt, tuvākšanas vizīte tiek darīta, tiek īstenot ar parlamentu priekšsēdētāju atļauju. Tā ir oficiāla delegācija, kas sastāv no lūguma rakstu komitejas e, locekļiem, deputātiem, un šie oficiālie deputāti ieceļ delegācijas vadītāji parasti, man jāsaka parasti, jo tas nebija šajā gadījumā tā, ir arī citi ex officio deputāti, kas dodas līdzi delegācijā un novēro. Es uzskatu, ka ir svarīgi arī lūgumrakstu pieteicējiem saprast, ka mēs varam rīkoties tikai balstoties uz to informāciju, kas mums ir sniegta konkrētā lūgumraksta uh, kontekstā, un mēs neesam tiesneši, un komiteja nav tiesa. Un man šajā brīdī jāsaka, ka pie mums vērsās viens no lūguma rakstiesniedzējiem pusēm, bet eh, pieeja šeit ir tikai pašiem lūguma rakst pieteicējiem. Ko tad mēs šeit darām? Ko mēs varam darīt? Mēs varam sazināties ar attiecīgajām iestādēm, informēt viņ, viņus, ka ir šāda problēma, vismaz norādīt, ka viņiem kaut kas ir jādara Kad mēs to varam darīt? Ir tīpaši tad, kad redzam, ka notiek ES likumdošanas pārkāpumi, tā skaitā cilvēktiesību pārkāpumi. Kas attiecas uz mūsu delegāciju? Ja situācija nemainīsies, mani kolēģi un es esam vienojušies, ka mēs turpināsim darbu, bet es vēlos mm, apsolīt priekšsarētais kundze, ka kādā brīdī mēs tomēr cerams saņemt sadarbību no iestādēm un arī iesniedzēja situācijas uzlabojumu, it īpaši attiecībā uz bērniem. Nu, tāda kāda ir situācija. Mēs saņēmām lūgumrakstus, tā, tika pieņemts izskatīšanai, apspriestas februārī komitejā. Sanāksmes ietveros mēs jau sapratām, ka jārīkojas ir steidzami, uh, jādodas uz Dāniju, jāapskatās pašiem, jāuzklausa pašiem, jo uzskatījām, ka šo lūgumu rakstu uh, centrā ir ne tikai lūgumu rakstu iesniedzēji, da, vecāki, gan Dānijas iedzīvotāji pilsoņi, gan Dānijas iedzīvotāji bez Dānijas uh, pilsonības, mātes un tēvi. Mēs Uzskatījām, ka ir nepieciešams organizēt šādu faktu nu, noskaidrošanas misiju ātrāk. Lūguma raksti, kā mēs sapratām, tad attiecinām uz pamatiesību hartas skaidriem pārkāpumiem, tā skaitā Eiropas konvencija par cilvēktiesībām, kā arī universālo bērnu tiesību deklarāciju, kā arī konvencija par bērnu tiesību aizsardzību. Es vēlētos pavisam īsi ieskicēt delegācijas struktūru šajā faktu noskaidrošanas misijā. Mēs, protams, uzaicinājām arī sociālo lietu ministri, kā arī tieslietu ministri un Dānijas policijas priekšnieku. Kaut arī bijām pielāgojuši savu ceļojumu, lai tiktos ar šiem trim augstajām amatpersonām, neviens no viņiem nebija gatavs ar mums tikties Parasti atbild bija, ka ir vasaras pārtraukums. Mēs sacījām, ka šī ir pirmā reize, kad ministrija atsakās no tikšanās ar Eiropas parlamentu, un es gribētu pieminēt, ka tikai dažas dienas pēc mūsu delegācijas sociālo lietu ministra uh, tā vietā izvēlējās uh, pirmais darbs ziņā strādāt, bet eh, pāris dienas vēlāk uzņēma delegāciju no Ķīnas. Ņemot vērā, ka kad izvēle tika izdarīta starp mums un piemājas dārziņu, tad eh, uzvarēja piemājas dārziņš un tieslietu ministra jau no paša sākuma eh, nereaģēja uz mūsu lūgumiem. Protams, pie tā mums vēl jāstrādā, lai noskaidro, kas tur ir par lietu. Sociāla lieta ministra Hekarovs kundze par šo problēmu ir informēta kopš 2007. gada, un mēs pieņemam, ka arī tieslietu ministrs ir zinājis jau to brīdi par šo problēmu, bet, diemžēl, tieslietu ministrs vienkārši neatbild Es nespēju atrast nekādus komentārus, un arī mani kolēģi nespēja atrast šādus komentārus. Kā mūsu iepriekšējā sanāksmē jūlijā jau tika minēts, ministrijā mūsu sanāksmē piedalījās daži augsta ranga eh, dalībnieki no ministru biroja. Tur bija jautājumi, ko mēs uzdevām šiem cilvēkiem. Viņi centās atbildēt, cik nu tas ir viņu spēkos, bet bija skaidrs, ka mēs labprātāk būtu runājuši ar ministriem. Jo beigās mums radās sajūta, ka bija jādodas prom ar daudz vairāk jautājumiem nekā atbildēm. Tā kā atbildes bija izvairīgas, jo tie nebija taču mi, e, ministri, tie ir vienkārši e, speciālisti vienā vai otrā sfērā. Līdz ar to esmu principā nonākusi līdz e, lūguma rakstu iesniedzēju situācijai. Priekšsarētais kundze savā ziņojumā mēs pieminam tikai būtiskākos faktus, tātad problēmu, kur mēs konstatējam, tādā ļoti īsāk izklāstā. Mums bija tikšanās ar eh, lūgumrakstu iesniedzējiem, vairāk kā 4 stundas tā ilga, Karlas noteikti to atcerās. Mēs neuzdrošinājāmies kustēties vai ko sacīt, mums bija jānoklausās tiešām šausmīgos stāstos, šeit klāt bija ap 90% Dānijas um, mātes eh, un 10%, kas bija Dānijas iedzīvotāji bez pilsonības. Mēs sapratām, ka problēma, ar kur mēs saskarāmies, pamatā balstās uz vecāku atbildības likumu, kas tika pieņemts 2007. gadā, kas mūsu personīgajā viedoklī ir labs likums, jo nodrošina bērnam uh, piekļuva abiem vecākiem un ab, abiem vecākiem piekļuva bērnam. Bet kā mēs sapratām par praktiskie aspekti un tādu sīkāku jautājumu ap šo likumu, nav pieņemami un nav pie, tieši bērniem un uh, uh, arī bērniem ne tikai Dānijas uh, personības māmām ar Dānijas pilsonību, bet arī citām māmiņām. Tātad, ja māte grib aizsargāt savu bērnu no vardarbīga tēva, tad ne jau tēvs tiek sūdzēts tiesā, bet gan šī māte par to, ka viņa nesadarbojas ar iestādēm saistībā ar šo, par, ar šo vecāku atbildības likumu. Tātad te, te kaut kas nav kārtībā. Ja vecāks nevar aizstāvēt savu bērnu, pret kuru ir bijusi vardarbība, vienkārši padomājiet, aicinu visus padomāt. Viens no, viena no amatpersonām sacīja, ka dažos gadījumos uh, tiešām jautājums, vai, vai tiešām uh, tiesa ir lēmusi par labu šiem vardarbīgiem tēviem, tāpēc, ka viņi ir vīrieši vai tāpēc, ka viņiem Dānijas pilsonība. Un šeit bija kāda diskriminācija, man arī šeit eh, citāts mēs to varam pārbaudīt. Ļaujiet man arī papildināt ar sekojošo, ko sacīja viens no tiesības sarga biroja uz jautājumu par to, vai pastāv šāda diskriminācija. Nē, diskriminācijas nav tā netiek šādi reģistrēta. Tādi bija vārdi, ko sacīja Dānijas tiesības sarga biroja darbinieks. Kas attiec uz uh, dažu tēvu veiktu vardarbību, mums ir jānorāda uz vēl vienu faktu, ka daudz lēmumu tiek pieņemti eh, tāpēc, ka tāda ir prakse. Pret viņiem nevēršas, jo tas ir nepraktiski. Uh, bet izskatās, ka praktiski ir tiesāt mātes, kas vēlas aizsargāt savus bērnus. Dažos gadījumos šīs mātes patiek eh, notiesāts cietumsodu par eh, bērnu nolaupīšanu, jo nav ļāvuši eh, tēvam to paņemt. kā, kā jau sacīju, šeit eh, izvēle tad vai nu bērns paliek ar vardarbīgo tēvu, vai arī nonāk bērnamos. Un citiem pat nav vairs iespējams tikties ar savu māti. Ne tagad, ne tuvākā nākotnē. Vienā gadījumā, par kur mums ziņojumi, vispār nekad vairs. Arī par to mums jādomā. Vēl ir citi gadījumi, kurā māte vēlas pārcelties uz citu dzīvesvietu, viņa zaudē aizbildniecību par savu bērnu tikai tāpēc, ka jānodrošina ir tēvam piekļuvu bērnam. Tātad, vai tiešām viņa nedrīkst nekad pārcelties tikai šādas normas dēļ, kāpēc tēvs nevarētu pārcelties tuvāk bērnam? Mēs esam bieži uzklausījuši šādus jautājumus. Mēs arī vēlētos norādīt uz 35. punktu eh, šajā vecāka atbildības likumā, kas saka, ka bērnu var uzklausīt tiesā, ja pats bērns to vēlas. Mēs zinām par gadījumiem, kad bērni tika uzklausīti, bet nekas ne, nav mainījies. Ticiet vai nē, tēvs tika uzaicināts noklausīties uz šo uh, bērnu sniegto liecību, Tēva atbild bija, ka bērns melo, jo māte spiež to darīt, bet īstenībā viss ir kārtībā. Un tā vai tā lielākajā daļā gadījumu tik nodrošināt ne tikai piekļuve tēvam, bērnam, bet arī visa aizbildniecība tikai tēvam. Un tad, kad bērns vienā gadījumā nevēlējās doties pie tēva, bērns saprata, ka ka tiesības tiek pārkāptas. Bērns arī saprata, ka viņu spiež ar varu doties atpakaļ pie tēva, un bērns vienkārši aizbēga. Tad ir tā grupa ar bērniem, kuras citēja, kas tika atvesti atpakaļ uz Dāniju, jo, principā, bija nolaupīti. Situācija tāda, ka māte izbrauc no valsts, pilnībā izpildot Dānijas likumdošanu. Bērns eh, tika regulāri iekļauts eh, iedzīvotā reģistrā, kā izbraucis no Dānijas. Mātei ir vienai pašai aizbildniecība par bērnu, un Dānijas iestādes retrospektīvi piešķir aizbildniecību tēvam, paziņo par pretējo un izsludina māti meklēšanā par bērnu nolaupīšanu. Un, uh, Vā, eh, Dānijas augsta līmeņa juridiskais eksperts pat ir paudis, ka bērns ir jātad atpakaļ uz bijušo dzīves vieti, kaut arī tēvam nav aizbildniecība piešķirta retrospektīvi, un māte bija tiesības izbraukt no valsts un ņemt bērnu līdzi. Jāpiemina arī vēl grupa, kas ir diezgan neliela, tās ir mātes kuras tiek piespiedu kārstā ārstētas. Mums arī jāņem vērā par šādu grupu. Kā jau es minēju, viedokļa apmaiņā, lai e, šeit es nevaru visu izklāsties, var tikai tādas galvenās lietas ieskicēt. Tad galvenais secinājums, ko mēs izdarījām. Dānijas aizbildniecības likuma došana ir e, neproporcionāli smagi vērsta pret mātēm. Savukārt Dānijas pilsoņiem, tīpaši tēviem, ir īpaši priekšrocības e, konflikts situācijā. Un pilsoņi bez, e, respektīvi iedzīvotāji bez Dānijas pilsonības uzskata, ka viņi tiek diskriminēti. Es atgādināšu, ko sacīja Dānijas tiesības sarga biroja diskriminācijas nav, jo šā, tā netiek reģistrēta šādā veidā. Līdz ar to mēs nonākam situācijā, ka bērnu tiesības netiek ievērots, kā mēs to redzējām. Mātes uzskata, ka pašreizējā likumdošana nenodrošina iespējas aizsargāt viņu bērnus pret vardarbību no tēvs, tēva puses, un māte riskē ar aizbūdniecības zaudēšanu, ja pārcelsies uz citu dzīvesvietu. Lietas, par kurām mūs informēja tikai mātes ar Dānijas pilsoni, bez Dānijas pilsoni, kurām vai nu draudēja, vai arī tiesāja 215. pantu pamatu. Mūs arī informēja par kriminālu lietām, kuras mēs eh, nodevām Dānijas prokuratūrai. Kolēģiem, jums, ir, jums visiem pieejami ir ieteikumi, kurus mēs sastādījām. Es vēlētos pieminēt divus ļoti svarīgus punktus, mūsuprāt. Mēs aicinājām Dāniju īstenot viņu pašu rezolūciju un apliecinājums, līdz ar to pilnībā īstenot Hāgas konvenciju, attiecībās civiliem aspektiem starptautiskā bērnu nolaupīšanas gadījumā un pilnībā ievērot bērnu tiesību aizsardzības konvenciju. Un es vēlos arī uzsvērt, ka mēs aicinājām eh, starp citām lietām arī steidzami pārskatīt šos aizbildniecības gadījumus, kā arī starptautiskās bērnu nolaupīšanas gadījumus, lai pilnībā nodrošinātu atbilstību starptautiskām cilvēktiesībām un pamatiesību hartu. Tāpat mēs arī aicinām pārskatīt vecāko atbildības likumu tādā veidā, lai ārvalstu un Dānijas eh, pilsoņiem eh, būtu vienlīdzīgi attieksme. Priekšsēdēs kundze, es varētu ilgi vēl runāt par šo tematu, bet ar beigšu šobrīd vēlos arī norādīt, ka saņēmu nesenu eh, aktuālāko ziņojumu. Šodien es saņēmu ap 200 lapušu vēstījumu no Dānijas pilsoņus, kas eh, aicināja man dalīties šo informāciju. Ehm, ar kolēģiem man gan nav bijis laiks vēl to darīt, to es darīšu tuvākās dienās. Es saprotu, priekšsēdētāja kundze, ka visiem ir skaidrs, ka ir nepieciešams atbalsts šai, eh, šiem atbildētājiem un bērniem. Paldies, Vortmans kundze. Uh, Kuri kolēģi no delegācijas vēl var, vēlas izteikties šobrīd vai vēlāk? Vēlāk, skaidrs. Vispirms Lobas kundzei vārds. No komisijas, lūdzu. Excuse me, if we are speaking of human rights or... Um, atvainojiet, ja mēs runājam par uh, cilvēktiesībām vai um, bērnu tiesībām, um, tad uh, varbūt uh, vārds būtu jādod manai kolēģei. Thank you, Mr. Chair. Paldies, um, priekšsēdētājs kundze. Es uh, runāšu no um, tiesiskās sadarbības uh, viedokļa uh, bērnu tiesības uh, un um, um uh, saistītajos jautājumos, kas ir saistīti ar bērnu aprūpi un aizgādību. Tātad um, ziņojuma priekšlikumā mēs esam mēģinājuši ieviest jaunas normas, lai uzlabotu uh, bērnu tiesību īstenošanas situāciju, tostarp arī Dānijā, taču tiesiskais ietvers um, ir tāds, ka Mums ir vēlreiz jāuzsver, ka Dānijai ir īpaša um, pozīcija attiecībā uz um, uh, tiesisko sadarbību civilajos um, uh, jautājumos, civilietās, un tā tad um, Dānija nepiedalās um, trešās nodaļas um, piektās daļas um, uh, līguma Uh, aptvērumam. Tas nenozīmē to, ka uh, uz Dāniju neatiecas uh, visas šīs normas, kas ir saistītas ar bērnu tiesību aizsardzību, aprūpi un aizgādību. Taču ir jāsaprot, ka minētā regula runā tikai par um, vispārējiem noteikumiem, par um, judikatūru un um, par um, bērnu um, aprūpes aizgādības apmeklēšanas jautājumiem, taču runājot par um, aizgādības un pieejas um, tiesību nodrošināšanu, tas um, netilpst uh, regulas uh, apvarmā, taču tas, jo, un tas joprojām ir dalībvalstu kompetencijām. taču regula dar, lai eh, runātu par bērnu nolaupīšanas gadījumiem. Un eh, šeit mēs varam arī atsaukties uz 98. Eh, un 96. gada konvencijām mm, par bērnu nolaupīšanu un bērnu tiesību aizsardzību. Tad šeit ir izstrādāta sadarbības sistēma starp atbildīgajām iestādēm, lai atvieglotu uh, kontaktus uh, starp iestādēm, lai, uh, kas paredzēti, lai noteiktu uh, bērna faktisko stāvokli, kas um, vairs neatrodas sākotnējā dzīves vietā. Taču ir jāsaprot, ka šīs normas ievieš nekādu pāraudzības iestādi, kas kontrolētu, kā dalībvalstis īsteno šo konvenciju. Ir skaidrs, ka mums ir īpašā komisija, kas regulāri rīko sanāksmes. Mums ir īpaša komiteja šīm, kas tātad attiecas uz šīm konvencijām un um, visi dalībnieki, kas ir eksperti privātajās un starptautiskajās tiesībās, diskutē, lai eh, rastu kādus risinājumus, taču nav nekādas pāraudzības iestādes. Nav tādas iestādes, kā, piemēram, Eiropas Savienības tiesa ir Eiropas Savienībā, un tā neapšaubāmi ir, tas neapšaubāmi šīs sistēmas trūkums, kas ir saistīts ar to, ka uz Dāniju neatiecas eh, Eiropas Savienības likumdošana par eh, tiesu sadarbību civilietās. Un eh, šajā sakrā es vēlētos dot vārdu kolēģiem, kas ir eh, specializējušies cilvēktiesībās. Paldies, priekšsādātāji! Runājot par bērnu tiesībām, mēs katru gadījumu ļoti rūpīgi izskatām lai izvērtētu, vai ir vai nav kāda saikne ar Eiropas Savienības tiesībām. Un mēs um, um, tātad um, attiecībā uz jautājumiem par uh, bērnu tiesībām ar malu ekspertu grupu kur jautājums par bērnu eh, nolaupīšanu tiek diskutēts un tiks arī turpmāk diskutēts. Ir arī ikgadējs Eiropas fórums par bērnu tiesībām. Šogad tas būs decembrī, un viena no tēmām, kas tiks eh, pārunāta šajā fórumā, būs eh, bērnu nolaupīšana no kāda no vecākiem. Tad mēs visus šos jautājumus rūpīgi skatām. Paldies! Aukanas kundze. Paldies! Man ir jāsaka, ka es eh, neesmu teikusi, ka Dānijas tiesās ir kāda diskriminācija. Es eh, vēlējos eh, izpēti ne tikai Dānijā, protams, bet visās valstīs, kur ir uh, tendence dot priekšroku jebkādas uh, citas valsts pilsoņiem. Es uh, saprotu, ka tas varētu atgadīties, bet es saprotu, ka tas varētu atgadīties jebkur. Tādēļ es vēlētos pētījumu, jo tas ir ļoti atbilstīgs jautājums. Uh, šai komitejai. Es uzskatu, ka mm. būtu nepareizi uzklausīt tikai vienu pusi šķiršanās eh, prāvas gadījumā. Sūdzības, ko iesniedz eh, viena puse, eh, tiek uztvertas tā, it kā tie būtu reāli fakti. Un jūs Un te vairāk kārt jau tika apgalvots, ka tie ir fakti um, ļaunprātīga izturēšanās pret bērniem uh, te uh, tika uh, nodēvēta par faktiem, taču apsūdzības un fakti nav viens un tas pats. Un šeit bija runa drīzāk par apsūdzībām. Es saprotu, ka uh, varbūt daudzi no mums jau ir bijuši uh, iesaistītās puses šķiršanās prāvās, un mēs zinām, cik tas var būt uh, smagi. Eh, šādos gadījumos, taču mēs saprotam arī, ka var būt dažādi apvainojumi un um, apsūdzības um, pret vienu vai otru pusi. Es uh, pilnīgi noteikti nekritizēju Dānijas uh, atbildīgās iestādes par to, ka tās uh, tik rūpīgi nediskutē šķiršanās uh, gadījumus, kā mēs to darām šobrīd. Protams, tas nav iespējams, taču jāpatur prātā, ka nevar balstieties uz tikai vienas puses uh, apgalvojumiem. Uh, ir jau bijuši vairāki nepateikami gadījumi, kā piemēram uh, uh, vairāki gadījumi, kuros uh, aizgadības tiesības tiek atstātas tēvam, taču ir jāņem vērā, ka tās ir Dānijas tiesu, tie Dānijas tiesu spriedumi. Un šeit eh, tad ir runa par eh, šo Austrijas eh, lietu. Es zinu, ka Austrijas tiesa šajā gadījumā nāca klajā ar citu spriedumu nekā Dānijas tiesa. Tā ir ārkārtīgi nepatīkama lieta, jo tad rodas jautājums, kura no šīm tiesām tad ir pieņēmusi pareizus lēmumu. Dānijā tēviem nav vairāk tiesību nekā mātēm. Varbūt, ka tēvu tiesības uh, Dānijā ir uh, labāk uh, aizstāvētas nekā citās Eiropas Savienības valstīs, taču es jums varu apzvērēt, ka tēvu tiesības um, Dānijā pilnīgi noteikti nestāv augstāk un nav attīstītākas kā um, tiesības mātēm uz bērnu aizgādību un citos jautājumos. Uh, vienkārši, ir, ir vienkārši smieklīgi apgalvot, ka e, tēviem Dānijā ir labāka situācija nekā mātēm. Dānijas valdība ir mēģinājusi atbildēt e, uz e, jautājumiem ar pārstāvniecības starpniecību, kas ir Briselē. Varbūt, ka atbildes nav pilnīgas, taču Dānija ir mēģinājusi sniegt šīs atbildes. Uh, sasniegt, un es eh, nedomāju, ka Dānijas eh, iestādes eh, ir varējuši iedzināties katrā konkrētajā gadījumā, sevišķi, kas attiecas uz bērnu aprūpi un aizgādību. Protams, ka ir bažas par konvenciju ievērošanu un par Hāgas konvenciju, taču, protams, ka Dānijā tās ir jāievēro tāpat kā jebkurā citā valstī. Un mēs uh, uh, Tikai tad, ja varam pierādīt, ka konvencijas netiek ievērotas, tad būtu jārīkojas. Tāpat es domāju, ka ir ārkārtīgi žēl, ka netiek runāts par Dāniju, tad, kad ir runa par uh, tieslietām un iekšlietām. Un mēs mēģinājām sasniegt uh, paralēlus nolīgumus uh, taču tas nav iespējams. Civiltiesībās bija noraidījums panākt šādu uh, paralēlu uh, nolīgumu. Tas pats bija arī par bankrotu jautājumiem. Un es uh, neaicināšu citas Eiropas Savienības dalībvalstis mums nodrošināt šo paralēlo nolīgumu, taču mēs to nesaņēmām šķiršanās. Un, uh, aizgātības jautājumos. Un tas ir ārkārtīgi žēl, jo, ja tas ietekmē bērnus, mācas un tēvus, tas ir ārkārtīgi nepatīkami, jo tās vienmēr ir ļoti nepatīkamas lietas. Un es tik tiešām vēlētos aicināt papētīt sīkāk šo jautājumu un izpētīt arī uh, judikatūru, eh, taču eh, konkrēti atbildēt es nevarēšu. Turgais kungs, lūdzu. Margarita. Godātā Margarita. Personīgi es domāju, ka nebūtu lielas problēmas šeit Bet eh, šāda situācija nav visur. Situācija šāda ir Dānijā, tāpēc eh, mēs runājam par konkrēto gadījumu. Liela skaits lūguma rakstu nāk tieši no Dānijas, un tieši tas arī apstiprina šo Dānijas eh, īpašo situāciju. Un es piekrītu vienai lietai, ko tu sāki. Mēs dzirdējām tikai vienu daļu. Tas ir kā šķiršanās gadījumos ir jāuzklājas abas puses. Un vēl viena lieta, Margaret Okens kundze, jums bija iespēja. Jums bija iespēja eh, konkrēti doties uz Kopenhāgenu un redzēt, kā iestādes eh, rīkojas. Un neviens cilvēks no jūsu puses netika uh, nosūtīts, un es būtu vēlējies tā, lai jūs arī tiktu pie pārstāvēt, un tad varbūt varētu labāk reaģēt, jo ir ļoti viegli ierasties šeit zālē un pateikt, ka jūs esat dzirdējuši tikai vienu daļu, vienu pusi. Un es esmu vairākās misijās piedalījies, tu to zini, un katru reizi mēs. Uh, vienmēr esam ļoti lielu laiku veltījuši šiem uh, lūgumrakstu iesniedzējiem, un no tā mm, nu, diena paliek uh, tāda nelāga sajūta, un tad tiek teikts, jā, nu, kā mēs Spānijā sakām, ka, nu, lēcas vai nu patīk vai nepatīk, un, un ka nevajag īpaši uh, iegrimt šajā problēmā vai. Uh, Nu, likumdošanas jautājumos, nu, tā, tāda bija Dānijas iestāžu atbilde, un, un to var apliecināt arī kolēģi, kas šajā zālē ir un piedalījās šajā braucienā, un eh, jautājums nav par eh, to, vai labākas tiesības ir tēviem vai mātēm, bet eh, runa ir par to, ka Dānijas Nu, tēviem ir labākas tiesības nekā Itālijas, Norvēģijas vai citu valstu tēviem. Un, un te nav runa par pretstātu mm, starp tēviem un mātēm, bet par to, ka Dānijas tēviem ir priekšrocības attiecībā pret mātīm no, no citām uh, dalību valstīm. Ja, piemēram, Dānijas māte, ja būtu kāds konflikts ar Īslandes vai citiem, mm, vai citu tēvu, kad māte aizliegtu redzēt tikties ar bērnu, uh, Un nu, tad eh, situācija būtu citāda, kā, kā tika paskaidrots. Un eh, šajā kontekstā, ņemot vērā eh, šo kontekstu, es personīgi domāju priekšsēdētāji, ka. Ja šis ziņojums par faktu vākšanas vizīti Dānijām mm, ir ļoti liederīgs, un mēs varējām uh, runāt par virkni darīgiem jautājumiem īstajā brīdī, bet es domāju, ka mēs esam tālu no tā, lai varētu likt punktu šim jautājumam. Es esmu runājis ar dažiem kolēģiem, es nezinu, vai visi piekristu, bet vajadzētu arī iestāžu pārstāvis uzaicināt šeit. Es domāju, ka varbūt būtu liederīgi arī apmainīties viedokļiem, kas tik ļoti tiek sagaidīts, un, un tad varētu notikt šī viedokļu apmaiņas starp uh, komitejas locekļiem un Danijas iestādēm, un tad mm, teikt, ka, lūk, mums ir uh, informācija un mm, ka būtu ļoti liederīgi, mm, vēlreiz uzstāšu, būtu liederīgi, ja mēs uz, uh, uzaicinātu Danijas pārs, iestāžu pārstāvus uzstāties šeit. Jā, vielen, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Jā, Arkungs. Jā, paldies priekšsēdētāji. Mēs veicām šo faktu noskarošanas misiju, tāpēc, ka bija lūguma raksti, bija, kas mūs ļoti interesēja, tāpēc devāmies uz Kopenhāgenu. Tas nav pārmetums Margaretai. Šeit nav runa par tevi. Bet kopumā es esmu pārsteigts, ka mēs paši palikām savā vidū. Bieži vien dodas daudz kolēģi no attiecīgās dalību valsts, bet neviens pats Dānijas kolēģi nepieteicās mums palīdzēt. Kas varētu būt arī skaidrot mums šo situāciju, tas tiešām man žēl, jo izskatījās, ka pret mums visur jauki un pieklājīgi izturās, bet neņem vērā absolūti. Nebija tāda faktiska izpratne. Un to arī varēja just iestādēs. Dānija ir ļoti pārliecināta par eh, savu likumu pareizību un neļauj diskutēt par to. Protams, ka mēs nesaprotam, kas eh, rakstīs dāniski, mēs varējām tikai atreferēt eh, to, ko dzirdējām no citiem. Mēs neesam arī nekāda tiesa, mēs varam tikai tas, ko mēs esam uzzinājuši. Nu, mums tur bija gandrīz vēl līdz pusnaktī eh, šie tikšanās ar lūguma rakstiesniedzējiem. Kā Vertmans kundze jau sacīja, es arī prasu, ka lai tie jautājumi, kas mums ir vēl Dānijas iestādēm, viņi tām būtu jāatbild uz šiem jautājumiem. Tā skaitā arī par gadījumiem, kur ir krimināltiesiski aspekti. Un mēs tieši prasam, lai šī informācija tiktu sūtīta tieši tādēļ, ka, ka mēs neesam nekāda tiesa. Priekš manīm būtiskākās problēmas, un jā, mēs jau zinām, kas Vācijā ir, mēs esam apmeklējuši arī bērnu tiesību iestādes Vācijā, bet jautājums, kas man rada bažas, ja Dānija tik ļoti pārliecināts par savu likumu, pārliec, tātad pārliecīt par šo likumību, jo viņi uzskata, ka šis labākais likums pasaulē bērna tiesībām, e, tad kāpēc tad viņi šo opt-out, šo tiesību nepiemērošanu izmanto? Jo Eiropas Savienības pilsoņi un pilsonis viņiem izstrādājās tāda, tāda drošības sajūta, atrodoties Eiropas Savienībā, un Dānija grauj šo pārliecību. Un to liecina arī lieta eh, ar Austriju, un to es nevaru izprast. Tā nevar viens ar otru rīkoties, un tā nevar veidot Eiropas Savienību. Un es zinu par vēl vienu lietu, kur attiecībā uz Itāliju tas darbojās Protams, ka mēs nevaram visu noskaidrot, jo, protams, ka cilvēkiem strīdoties tur ir daudz emocijas, bet vasaras gaitā abas iesaistītās dalību valstis, Vācija un Itālija, sadarbojās un uz spēkā esošo likumu pamata nonāca pie risinājuma. Bet šajā gadījumā Kopenhāgen vienkārši aizver durvis un šeit nav par ko runāt. Jā, mēs ātri pieņemsim tiesas spriedumu un sevi nodrošinām, bet nu, tā taču nevar vienas vienam ar otru apieties. Nu, un šis uh, opt-out princips, ko Dānija piemēro, nu, tas, tas ir jāsvītro. Tas vienkārši neatbilst laikam. Nevar vienkārši viss slēpties aiz to, ka tā būs labāk bērnam. Otra lieta, kas bija ļoti interesanta, un to es labprāt būtu uh, uzklausīšanā tiešām arī dzirdējis, un būtu labi, būtu bijis dāņu kolēģi klāt. Jo nes, bija arī daudz traģisku gadījumu atreferēt. Runāja ar bērnu lietu tiesnesi. Nu, jā, bērnu interesēm it kā būtu jābūt galvenajam, bet jaunais likums prasa obligātu sadarbību starp eh, abiem vecākiem, respektīvi viņi tiek spiesti sadarboties it kā par labu bērnam. Tas it kā arī ir visu konfliktu pamatā. It īpaši, kad runa ir par Dānijas pilsoņiem, jo tad izskatās tā lietiņa šāda. Abi, abiem jāsadarbojas. Tas teorētiski izklausās labi, jo nu kā vecāki, tēvs, māte. Uh, Viņi atbildīgi par bērnu. Viņiem ir jāsadarbojas, un katrs taču grib to labāko bērnam, un tas noteikti tā arī ir teorijā. Praksē, ja gadās lieta, kas noved līdz šķiršanās, vardarbība ģimenē, piemēram, vardarbība pret bērnu ģimenē, tad ar šādu obligātu komunikāciju, sadarbību, un tas ir grūti īstenojams, kā tad tas var darboties? Un tad pēkšņi ir labais un sliktais. Un tad, kad viena puse saka, ka es nevaru pieļaut šo sadarbību pēc tā visa, kas, nu, kas novest līdz šķiršanās, es taču nevaru savu bērnu uh, atdot otrai pusē. Un tad pēkšņi otrs redz, uh, ir tas likuma pārkāpējs, jo viņš redz nepieļauj komunikāciju. Un tā ir daļa no sistēmas, Acīm redzot, sākumā ir liela mīlestība bijusi, pēc tam ir liels naids, un viss tiek dalīts uz pusēm, bet, nu, kā es saprotu, tas e, noved arī pie ļoti e, dīvainām sadalēm, e, kā laiks tiek sadalīts ar bērnu 2 plus 2 plus 4 vai kā tur tās dienas dalās. Un tad arī atvaļinājumā braucot ir jāprasa atļauja, tad ja viens dzīvo citur, un, piemēram, Amerikā vai kur citur, tad eh, pēkšņi ir bērnu nolaupīšana. Tad ne dāņu vecāks <laughs> vienkārši tiek apcietināts. Un, un tad tur nav iespējams arī iepazīstināt ar eh, saviem vecākiem bērnu tā tālāk. Es vienkārši būtu vēlējies tā vispārīgi runājot, ka mēs būtu vismaz sajutuši, ka Dānijas iestādes kaut vai teorētiski apsvērtu, ka viņu likums nedarbojas tik ideāli, kā viņi apgalvo. Vismaz kaut kādu izpratni par to, ka pastāv šāda iespēja, bet mēs vienkārši atdurāmies pret sienu. Tā es to varu dēvēt. Mēs informējam par saviem gadījumiem, lietām. Mums, mums centās skaidrot likumu. Es saku, jā, mums likums, protams, interesē vispārīgi, bet mums jārunā par konkrētiem gadījumiem. Par to ar mums negrib neviens runāt, un tad mēs ejam riņķi tikai. Mums jau nevajag izskaidrot uh, vispārīgas lietas, mums vajadzētu konkrētu risinājumu. Tātad eh, es piekrītu tam, ka mums vajadzētu beidzot saņemt atbildes uz neatbildētajiem jautājumiem no Dānijas iestādēm, lai cerams, ka viņi tad iesaistīsies ar lūgumrakstu komiteju arī diskusijā. Vortmans eh, kundze noslēgumam. Jā, paldies. Es eh, izteikšos ļoti īsi. Es vēlētos uzrunāt komisiju Es ceru, ka viņi pieņems kādu nostāju attiecībā uz cilvēku tiesību situāciju atsevišķajiem lūgumrakstu pieteicējiem. Es domāju, ka mēs zinām par šo situāciju Dānijā. Es vēlos pateikties eh, Pēterim par viņa skaidru sniegto pārskatu Es vēlētos kopsavilkumā vēlreiz teikt, ka mēs varam rīkoties un atkārtot rīkoties tikai uz tā pamata, ko lūguma raksties pieteicēji mums ir darījuši zinām. Un ziņojumā mēs varam ierakstīt tikai to, ko mēs paši esam redzējuši, paši esam dzirdējuši. Šeit nav runa par mūsu personīgajiem viedokļiem. Ir tīpaši attiecībā uz vienu vai citu kolēģi. Jo es nedomāju, ka mums ir jārunā par to, ko mēs domājam vai kā mēs jūtam statistiku. Jā, tas, protams, ir labi, ja mēs iekļaujam statistiku, bet par to jau nevar sastādīt statistiku, jo diskriminācija kā tāda netiek reģistrēta. Atceraties, nav problēma, nav materiāla. Jūs pieminējāt, ka jūs nesat neko tādu sacījusi, un es varu Es citēju. Tur ir zināma patiesība attiecībā uz apgalvojumu, ka Dānijas tiesneši labprātāk piešķir aizbildniecību tēviem. Un subjektīvi tiesneši labprātāk aizbūvniecību piešķir Dānijas pilsonim eh, jauktajās laulībās, jo uzskata, ka labāk bērnam ir uzaugt Dānijā. Es vienkārši, lai jums eh, nāktu atmiņā, ko pati esat teikusi. Es neesmu muļķies, labi atceros, ko jūs sakat. Jūs pieminējāt Austrijas gadījumu. Olivera vecāki nekad netika aprecējušies. Un es atgādināšu jūs tiesas spriedumu 2012. gadā, kur Viens no di diviem tiesnešiem un trešā persona bija, es pat nezinu. Es nezinu, kā angliski, lai pasaka, viņš bija pieaicināts. Bija viens tiesnes, kurš bija cilvēktiesība eksperts. Un runāt par to, ka bērns tika nolaupīts arī no Dānijas viedokļa puses, jo tika teikts par to, ka augsta rangā Dānijas eksperts cilvēktiesībās. Un tas, ko Karlos sacīja, mēs vēlamies oficiālu uzklausīšanu ar pārstāvjiem, ar ministriem, ar lūgumrakstu pieteicējiem šeit Briselē, lai beidzot saprastu, kas notiek. Un uzlabot beidzot situāciju lūgumrakst pieteicējiem pašiem un it īpaši bērniem. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētāji! Šī ir pirmā viedokļu apmaiņa. Aukens kundze no zāles, nē, es gribu pateikt, tā tur nebija citāta beigas, es turpināju sakot, uh, Nē, šeit citāta nav, ka tā ir arī citās valstīs. Nē, es pieprasīju statistiku, un, un par to, to nav iespējams apkopot. Protams, ka es negribu teikt, ka tikai Dānija ir vienīgā. Paldies, paldies, saka priekšsēdētāji, pārtraucot runātājus. Paldies par jūsu debatēm, par jūsu komentāriem. Mēs atkal aicināsim Dānijas iestādes uzsākt atklātas debatas ar pārējām iesaistītajām pusēm. Šobrīd šeit nekas nav papildināms. Paldies jums visiem! Abbiamo chiuso i lavori di oggi perché eh, il punto esam noslēguši šīs dienas darba kārtību, jo darba kārtības punkts par es pilsonību ir jāpārceļ. Jo tikai šodien uzzināju referenta vārdu, pēdējā brīdī tas notika, un tiksimies tagad koordinātoru sanāksmē un norādīsim referenta vārdu. Lūdzu, koordinātori, nepametiet zāli, jo sāksim koordinātoru sanāksmi.